Eh, Punkts, eh, kas attiecas uz stāvokli Sīrijā un bija paredzēts, ka uzstāsies komisijas, vicepriekš, eh, priek, komisijas priekšsēdētāja vietniece un augstā pārstāvā ārlietās un drošības politikas jautājumos. Bet man ziņo, ka viņas prombūtnes laikā. La, basir, la, la, basir. Uzstāsies. ministre Kreitone, kura izklāstīs šo tematu parlamentam, un kā jūs zināt, un arī kā izskanēja politiskajās grupās, netiks piemērota brīvā mikrofona procedūra, un tāpat arī netiks piemērota zilās kartītes procedūra. Bet Vispirms dodu vārdu ministrei Kreitonai. Paldies, priekšsēļ. Godātie Eiropas parlamenta deputāti. Ļaujiet man jums sniegt aktuālu informāciju augstās pārstāvs viceprezidents Katrīnas Aštons vārdā par situācijas attīstību Sīrijā. Esmu pārliecināta, ka mēs visi piekrītam, kā politisks risinājums e, ārkārtīgi postošam, e, jau gandrīz divu gadu ilgušam konfliktam Sīrijā nav pieapvāršņa. Politiskais process, ko Eiropas Savienība un starptautiskā sabiedrība atbalsta, diemžēl nav vēl pietiekoši pavirzījies. Diemžēl nav arī nekādu pazīmi, ka Asada režīms eh, būtu kļuvis mazāk stūrgalvīgs. Eh, prezidents Asāds ir sniedzis nepieņemam runu, kā to atzīst daudz mūsu atbalstītāji un īpašais pārstāvs Brahimī kungs. Mūsu puses es oficiālie eh, vēstījumi ir un paliek nepārprotam. Asādam nav politiskās nākotnes, nav nākotnes Sīrijā. Uh, Sīri, uh, Eiropas Savienība strādājas divpusēji, daudzpusēji un institūciju līmenī ar daudziem partneriem, lai risinātu vairākus steidzams jautājumus. Politiskie centieni turpinās. Nav nepieciešams visu dien, dienā veicamo diplomātijas centienus uzskaitīt, kas notiek uh, Briselē un citās galvaspilsētās. No mūsu puses varam atgādināt augstās pārstāvs neseno uh, paziņojumu par Asada runu. Eiropa padome pieņēma secinājums decembrī, kas atspoguļoja plaši mūsu uzskatus par Sīrijas traģēdiju. Mums ir jāpaplašina sankcijas, oficiāli ir atbalst, Eh, atzīti Sīrijas opozīcijas spēki kā Sīrijas tautas oficiālie leģitīmie pārstāvi. Un arī ANO cilvēktiesība augšais komisārs ir pieņēmis paziņojums, mēs turpināsim izsvērt papildu sankciju pasākums, lai pastiprinātu spiedienu uz režīmu. Eiropa turpina arī atbalstīt Brahimī kunga misiju, viņa neatlaidību. Uh, cenšoties panākt risinājumu pēdējo mēnešu gaitā, ir pelnījusi mūsu atzinību. Mēs ceram, ka ar starptautiskos palīdzības, sabiedrības palīdzību mēs tojamies kompromisam, kā vislabāk Sīrijas nākotni veidot. Mēs ļoti lielām cerībām gaidām Brahimi kunga ziņojumu ANO drošības padomē 29. janvārī. Viņš ārlietu padomē janvārī nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, bet februārī esam uzaicinājuši viņu. Eiropas Savienība um, arī atbalsta Sīrijas tautas prasības. Ir simtiem tūkstoši bēgļi, kas aizplūst uz Sīrijas kaimiņu valstīm. Uh, reģions piedzīvoja ļoti neparasti bargu ziemu, un miljoniem sīriešu uh, cīnās šajā situācijā. Mēs vēlamies atbalstīt opozīcijas konsolidāciju un labāk aizsargāt civiliedzīvotājs. Par to viss būs runa nākamā uh, ārlietu padomas sēdē 21. janvārī. Kaut gan finanšu atbalsts ir tikai risinājuma daļa, tas arī palīdz uh, Kopš pēdējām debatēm šeit Eiropas parlamentā Eiropas Savienība bija gandrīz divkāršojusi visu veidu atbalstu Sīrijas iekšienē un ārienē. Šodien vairāk nekā 500 miljoni eiro, no kā vairāk nekā 350 miljoni ir humanitārā palīdzība, ir vērst uz ilgtermiņu pasākumiem bēgļu atbalstam, eh, un it īpaši tajās valstīs, kaimiņu valstīs. Tātad un ir arī centieni eh, attiecībā uz bēgļu apmācībām un mentorēšanu. sīrieši, kas ir padzīti no savas dzimtenes, tiek dažādā veidā atbalstīti arī uh, sabiedrības kaimiņu valstīs, kas saskarās ar bēgļu pieplūdumu. Ņemot vērā bargos laika apstākļus, atbalsts tikai ir vajadzīgs vēl vairāk. Gribētu īpaši uzteikt šajā sakarā komisārs Georgievas uh, un viņas biroja darbinieku pūliņus. Mums uzdevums ir gatavoties dienai pēc asam režīmu krišanas un arī atbalstīt pārēju. Ir jābūt arī ekonomiskam atbalstam, kā arī atbalstam iedzotājiem. Eiropas Savienība gatavo profilaktisks pasākums, ja gadījumā ķīmiski ieroči tiktu izmantot pret iedzotēm. Pat labāk mēs vairāk pievēršam uzmanību pārobežu aspektam konfliktā, sadarbojamies cieši ar Turciju un Grūziju. Eiropas Savienība turpina atbalstīt daudzpusējās iestādes kā ANO, NGOS pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Un vietējās sīriešu nevalstiskās organizācijas. Kā jūs ziniet, Eiropas Sanības, Eiropas Sanība ir e, ānots humanitārā fóruma līdz priekšsēd, un mēs sadarbojamies arī Sīrijas draugu grupu ekonomiskās atlabšanas jautājumos. Sadarbojamies ar partneriem, uh, lai uzlabotu atbalstu, pilnveidot atbalsta veids. Eiropas Savienība arī piedalīsies donoru konferencē, ko ANO ģenerālsekretārs Banki Muns ir sarīkojis, un 30. janvārī tā notiks Kuveitā. Mēs no vienas puses strādājam pie politiskā risinājuma, no otras puses nezaudējam no redzesloka humanitāro dimensiju šajā konfliktā. Konflikts ir jau vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēku dzīves prasījis, 2,5 miljonu e, sīrieši ir padzīti no mājām un 500 tūkstoši no valsts. Šie skaitļi e, turpina pieaugt šajā brīdī. Komisāra Georgieva jums pēc tam apstiprinās, ka mēs strādājam katru dienu nenogurstoši, lai Sīrijas tautas ciešanas mazinātu. Taču mēs visi esam pārliecināti, ka šāda traģēdija nedrīkst turpināties vispār. Daudz no jums ir sacījuši, ka vajadzētu tiešāk atbalstīt militārā veidā opozīciju, taču šis risinājums joprojām ir apstrīdēts un tas draud arī konfliktu sāsināt. Tādēļ, neskatoties uz grūtībām, šaubām un trūkumiem, mums ir jāturpina kurs, atbalstot Brahimi kunga centienus, atbalstot opozīciju un nenogurstoši prasot Sīrijas vadībai samienāties ar uh, realitāti savā valstī un beidzot pārtraukt vārdarbību. Un tagad mēs pārējām pie runātājiem, kur pārstāv parlamenta grupas. Un vispirms Tautas partijas grupas vārdā uz piecām minūtēm vārds Jose Ignacio Salafrankam. Paldies priekšsēdētājiem, ministrs kundze, komisārs kundze, dāmas un kungi. Tā šausmas, kas eh, tiek pārdzīvota Sīrijā šobrīd, ir pārsniegušas jebkuras robežas. Vakar 90 studenti, kuri kārtoja eksāmenus Alepo universitātē, ir pievienojušies tiem tūkstošiem bojā gājušo, kurus uzska, tikko pieminēja ministre. Un es gribu pieminēt eh, divu. 2 miljonus 500 tūkstošu pārvietoto personu, 500 tūkstošu bēgļus, kā arī lielos zaudējumus, kas ir e, nodarīti apkārtējai videi, nodarīti e, mājokļiem un vēl aizvien nekas nav atrisināts vai vērsts par labu. Ir izskanējis domu, ka ar Krievijas iesaistīšanos un Krievijas nostāju e, drošības padomē pagaidām ir nepieņemama un Krievijai būtu jāatbild par savu rīcību. Apvienoto nāciju un Arābu līgas e, e, pārstāvis piedaloties Krievijas un citu valstu pārstāvjiem ir tikušies kopš tā laika nav nekas e, vairāk bijis dzirdams komunikāciju līdzekļos un viņa paziņojumi saistībā ar rez rezultātu jeb kādu trūkumu. Šajā situācija ir ļoti nopietni. Tāpat arī Brahīmikungs Eģiptē zinu, ziņoja, ka situācija ir ne tikai slikta, bet turpinās eh, pasliktināties, eh, un ja šis konflikts turpināsies vēl vienu gadu, tad Sīrijā būs vēl 100 tūkstošu bojāgājušo pildus tiem 60 tūkstošiem, kas jau tika eh, pieminēti. Situācija Sīrijā var pārvērsties par uh, patiesu elli, ja tā drīkst izteikties. Un šajā situācijā starptautiskai sabiedrība rīkojas tā it kā kamēr konflikts nepārsniedz Sīrijas e, nacionālās robežas, un tik tiešām, ja pastāv risks, ka tas ietekmē visā, visu reģionu, ja tiek izmantot ķīmiskie Eh, līdzekļu situācija var būt eh, ļoti nopietna, un šajā sakarā gribu apsveikt Francijas reakciju un stingru apņēmību. Un ja Asats vai arī ja opozīcija koordinē Eh, savas darbības un tik tiešām panāk režīma krišanu. Šajā situācijā priekšsēdētāji starptautiskai sabiedrībai ir lēmums jāpieņem. Vakar notika ļoti interesantas debats par Malī, par konfliktu, kurš ir ar svarīgu negatīvu potenciālu, un starptautiskā sabiedrība bija spējīga pieņemt lēmumus. Šajā pašā sēžu zālē visos gadījumos, kad mēs esam apsprieduši šo jautājumu, mēs esam runājuši par Francijas inici iniciatīvu veidot humāno koridoru, esam runājuši par iespēju veidot lidojuma aizliegumu zonu kas arī guva zinām vienbalsību apvienoto nāciju drošības padomā, bet ir pie šī jautājuma jāstrādā. Un tāpat arī ir skaidrs priekšsēdētāji, ka šis konflikts ir ar humānu dimensiju un vēlos pateikties it īpaši. Georgijos kundzes pūliņiem, kas, ko viņi ir pielikuši šajā sakarā, bet Eh, nemelosim paši sev. Eiropas pilsoņi ne tikai gaida no Eiropas Savienības, lai tā reaģētu uz smago humāno krīzi, ko rada šis konflikts, bet tiek sagaidīts, lai mēs spētu pārtraukt šo asinspirti, lai mēs spētu pieņemt un veikt pasākums, kas varētu tik tiešām tikt galā ar šo kaunpilno situāciju un lai mēs būtu savu uzdevumu un apstākļu augstumos, eh, kuri pieprasa, lai šobrīd starp, eh, un šajā situācijā Vācijā starptautiskā sabiedrība un īpaši Eiropas Savienība spētu pārtraukt tās ciešanas, ko piedzīvo Sīrijas tauta. Paldies! Paldies, Sala Franka kungs! Un nākošais runātājs sociāldemokrātu vārdā un uz trim minūtēm ir Veronika Dekeizere. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ministrs Kundze! Nav eh, viegli uzsākt eh, darbu šajos apstākļos, un es gribu pievienoties un atsaukties uz Sala Frankas kunga sacīto. Eiropas Savienībā pilnīgi noteikti šodien mums ir nepieciešams domāt par diplomātisku uh, risinājumu kopsavilkumu un analīzi tam, kas notiek uz vietas. Mēs atbalstām Eiropas nostāju uh, līdz šim, kas ir visi izņemot militāru intervenciju. Šobrīd mēs balstāmies uz hipotēzi, ka ar sankcijām laiks darbosies eh, mūsu interesēs, kā Bašars Asāds atkāpsies bet tā nevienmēr notiek. Un ja jūs izdarāt kopsavilkumu šobrīd par diplomātiskiem risinājumiem, un jūs redzat, mēs runājam par 500 tūkstošiem bēgļiem, par neskaitāmajiem nāvis gadījumiem, kad jūs redzat, kāds Alepa universitātē notika asiņains atentāts, vai tas nāktu no režīma puses vai no Alkaidas grupējuma puses, jūs zināt, ka šobrīd, ka Sīrijā šobrīd ir Krievi ar savām pozīcijām, ka viņa aizstāv Alasādā pretgaisa aizsardzības pozīcijas, kad jūs zināt, ka ir Katāras un Sauda Arābijas nosūtīti spēki Sīrijā, lai padarītu situāciju pilnīgi nepārvaldām. Mēs uzdodam sev jautājumu, vai vēl aizvien laiks darbojas mūsu labā, vai tas darbojas pret mums. Un tad, kad es redzu īpašā pārstāvi Brahīmī priekšlikumus, patiesībā viņš mums piedāvā plānu ar pagaidu valdību, kur Bašars būtu zināmā distancē, un es domāju, vai šobrīd uz vietas mēs nerunājam par brīvo Sīrijas armiju, vai kad es redzu attālus, man nav skaidrs, vai tā ir atbrīvošanas armija, vai tie ir tie jaunie sīrieši, kuri bija pārņemti ar brīvības domu, vai e, tās, e, tie ir infiltrējušie salafisti. Mēs gribētu kopsavilkumu, un mēs gribētu e, kādu reaģēšanas vai B plānu iespēju. Un es Gribu pateikties komisārai Georgijevai par humāno plānu. Jūs esat paveikusi maksimumu. Un mums ir jāstrādā pie tā, lai humānā palīdzība netiktu pārtraukta vai sankcionēta. Mums ir jāturpina sniegt šī humānā palīdzība un gribu uzdot visam vienkāršu jautājumu papildus kopsavilkumam. Uh, bija 145 valstu iniciatīva vērsties starptautiskajā krimināla tiesā pret Sīriju. Kāda bija Eiropas loma šeit? Vai Eiropa bija vispār ar savu lomu kā Eiropas Savienība. Es zinu, ka tā ir valstu iniciatīva un ko jūs par to domājat, bet problēmas būtība ir tā, ka mums šeit pietrūkst strateģiska redzējuma un kritiskas analīzes tam, kāds tad ir diplomātisks risinājums. Paldies, paldies Veronika. Un tālāk li liberāļu grupas vārdā uz divām minūtēm Šākis kundze. Thank you, President, Minister, Commissioner. Pa, pa, Paldies, priekšsēd, ministri, komisāri, kolēģi. Ļoti žēl, ka mums šī debata par briesmīgu situāciju Sīrā nevarēja notikt eh, augstās pārstāvis eh, klātbūtnē, taču beidzot viņas sajūta nepieciešamību parlamentā uzstāties vakardien pēc divu mēnešu pauzes. Taču vēl svarīgāk ir es ietekmi pasaulē viņas vadībā. Augstā pārstāvja ir šodien Kosova, valsts, kas mums atgādina, cik ilgi konflikti var būt apusoši ietekmi vēl pēc tam. Eh, arī Dienaslāvijas pilsoņu karā Eiropa pārāk vēl rīkojās un vēstur mūs apkauno. Jau divus gadus situācija Sīrijā ir turpinājusies bez izlemīgas rīcības no starptautiskās sabiedrības, tā skaitā Eiropas Savienības puses. Tas ir kauns. Desmit tūkstošiem cilvēki ir tikuši nogalināti. Cilvēki ir radījuši šīs šausmas, bet arī miljoniem ir uh, bijuši spiest atva, pamest valsts vai arī valsts iekšienē atstāt mājas. Uh, E, ir bargi laika apstākļi šo ziemu, un var vēl ļoti daudz cilvēku tik nogalināt e, no Asad puses, ja mēs neiejauksimies. Brahimī, Bagdānovs no Krievijas puses un ASV pārstāvs ir sanākuši akal dienu, akal kopā, bet saruna rezultāti nav bijis. E, tāpat kā lielākā daļa saruna rezultāti ar Krievijas klātbūtni par Sīriju. Taču pārsteidzoši bija arī es nepiedalīšanās sarunās, kur mēs bijām. Tagad uzņemsimies iniciatīvu par ANO drošības padomus iniciatīvu, kas var aizsniegt cilvēks. Tas par palīdzību, kas aizsniegs cilvēks. Tas eh, ļaus eh, cilvēkiem piekļūt pārtikai un medicīnas pakalpojumiem, jāuzdod arī jautājums, kādēļ Zviedrija ir vienīgā ES dalībvalsts, kas neatbalsta Asadu nodošanu starptautiskai krimināltiesībai tiesai. Kas ir nevienprātības iemesls? Mums ir jāglābī sīrieši, kas ir saspiesti, salstoši, badu cietoši, eh, slepkavīga eh, režīma, eh, zem tā cieši, tas ir humanitāra katastrofa, un mēs esam ļoti tālu no tā, lai pienācīgi rīkotos šajā situācijā. Paldies, Šakis kundze. Zaļo grupas vārdā uz trim minūtēm uzstāsies eh, Elena Flotra. Paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšoreiz, kad mēs runājam par Sīriju, tas bija 12. decembrī, pulksten 10. vakarā Malstrēms kundze. Un tika pieminēts šis katastrofiskais scenārijs, kurš, diemžēl, divus mēnešus vēlāk, mēnesi vēlāk, eh, es gribu sacīt, īstenojies. Es domāju, ministrs Kunds, ka nevajadz, ka vajadzētu domāt, kā mēs rīkosimies, lai novērstu šīs briesmīgās sekas, kādas var iestāties. Mums ir jādomā par humāno palīdzību, bet šī humānā palīdzība pirmkārt tā tiek slikti sadalīta kas attiecas uz divpusējo eh, palīdzību no Eiropas puses, jo Lielbritānija ir piegādājis praktiski pusi no visas Eiropas palīdzības, bet mēs, es, mums ir eh, piegādes grūtības, jo šī humānā palīdzība eh, iet caura E, Sīrijas sarkano krustu, kas ir režīma pārziņā, un kā režīms, kurš regulāri e, bumbo e, maiznīcas, kā var izdalīt mūsu piegādāto humāno palīdzību. Un Mums ir tāpat atbalsts no ļoti un sūdzības no daudzām iedzīvotāju grupām, no pašvaldībām, kopienām, kas nesaņem humāno palīdzību. Pēc pāris dienām būs sanāksme šajā sakarā, un es gribētu, lai Eiropas Savienība varētu pārdomāt par efektīvu humānās palīdzības sniegšanu. Par bēgļiem runājot. Diemžēl. Mēs jau 12. decembrī ziņojam, ka šādas problēmas um, ra radīsies un ir jādo, lai dodos, be, dotos bēgļu gaitās, ir jāizmanto dažādi nelegāli palīdzības veidi, jāpērk pases un, kā norādīja Human Rights Watch, tā ir loterija, kura dominē visos protekcijas pasākumos. Un divas ģimenes atrodas Polijā, tām vajadzēja nopirkt Turcijā neīstas pases un samaksāt 46 tūkstošus eiro, lai nokļūtu līdz mūsu teritorijai. Kad tiks izveidots pagaidu uzņemšanas plāns, ir direktīva par pagaidu. Um, aizsardzības sniegšanu, un šajā sakarā ir jārīkojas un jārīkojas steidzam. Tāpat arī Eh, runājot par ieroču e, embargo, mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad opozīcija meklē bruņojumu pie līča valstīm un notiek pilnīgā pretējais. Situācija ir pilnīgi paradoxāla, un es sagaidu no 31. janvāra Eiropa padomas, ka tā lems par šo jautājumu, jo reāli mēs esam rīkojušies pilnīgi pretproduktīvi. Un noslēgumā gribu sacīt, ka ir jārīkojas ļoti uzmanīgi pret Turcijā notiekošo saistībā ar PKK. Šis process ir ļoti trausls, un Eiropas Savienībā ir jāpieliek visi pūliņi eh, Tas var būt ar reģionālu domino eh, efektu reģionālā ziņā, un Eiropas Savienībai ir jādomā pār šo jautājumu. Paldies, Helēna! Un tālāk uz divām minūtēm ECR grupas vārdā Tānoka kungs. Priekšsēd eh, ministrs kundzi ir neticam, bet konflikts Sirijā turpinājās jau divus gadus, tik daudz cilvēku ir nogalināti un tik maz panākts, lai tuvotos mieram. Vakardien 87 cilvēki tika nogalināti, eh, kad bumbu uzmet Alepo universitātei. Paradigma, eh, kas atkārtojas abas puses vienotru vaino par to. Abas puses, diemžēl, ir tagad apsūdzēts par šādiem vārdarbiem. Mums ir jābūt ļoti eh, piesardzīgiem nekādīgi neierobežot atbalstot visus opozīcijas spēkus, īpaši ekstremistiskos džihādists. Uh, prezidents Asads ir morāli bankrotējis, viņam jāatstāja amats pēc iespējas drīzāk, viņš ir uh, e, kā noziegums pastrādājis mēs bumbas civiliedzotājiem, un viņš ir tieši atbilst par apmēram 65 tūkstoši cilvēku nogalināšanu. Mēs tagad dzirdam uh, baumas par to, ka Irānas um, pārstāve Hezbollah, mm, mobilizēt cīnītājs, lai anklāvi izveidot, un tas pilnīgi nepiem rietumiem. Tādēļ mēs prasam saglabāt visu iespējamo spiedienu, lai beigtu šo briesmīgo konfliktu. Būtu ļoti nodrīgi, ka Ķīna un Krievija, kas turpina pielabināties Damaskas režimam, uh, un turpina bloķēt ANO rezolūcijas, un viņiem ir arī pašiem savu Eh, eh, starptautiskā reputācija bojā eh, un neļauj pieņemt ANO drošības padomē lēmums, nevar piekrist es un ASV šajā Brahimi kungs ir nesen sacījis, ka Krievija šķiet tikpat interesēta kā ASV konflikta izbeigt, taču mums jāredz rīcība, nevis tikai vārdas. Pat labi, varam tikai cerēt, ka miera plāns būs panākums un būs pārējais valdība. Mēs Eh, esam parādā Sīrijas tautai un īpaši minoritātēm kā kristiešiem šajā valstī, lai tie varētu savus dzīves vēst brīvi eh, no eh, militāriem uzbrukumiem. Paldies. Nākošais runātājs uz pusotru minūtu Belder. Paldies, priekšsēdētāji. 2013. gads, tas ir gads, kad ir uh, jāveido reāla politika, un Sīrijā divas iespējas. Var izmantot visus militāros līdzekļus, lai padzītu Asadu, bet šī iespēja nozīmē, ka pilsoņu kars, karš turpināsies, ka turpināsies infrastruktūras sagrāve, ka notikas humāna katastrofa. Tas attiecas īpaši uz uh, Sīrijas pašas iedzīvotājiem. Tas nozīmē arī ilgstošu stabilitātes trūkumu kaimiņu valstīs. Ja mēs patiešām vēlamies izbeigt pilsoņu kāru, tad mums vajadzētu meklēt politisko dialogu ar Sīrijas režīmu, un tas savukārt nozīmē, ka rietumiem un arī Eiropadome atbalstīs uh, Sīrijas opozīcijas Sīrijas iekšienē, ne tikai ārpusē. Un es uh, gribētu jautāt, kādēļ šeit nav izveidot pietiekami konflikti ar mūsu ahāru, kādēļ uh, nav panākta nacionāla samierināšana šajā valstī, kādēļ nav mierīga līdzsvars pastāvēšana, tādam ir jābūt mērķim. Uh, pastāv tāda drauda kā balkanizācija. Ir jālasa šeit arī arābu presi par šo jautājumu, lai redzētu, kāda izskatās reālā politika, kāda ir jābūt Eiropas realitāte. Es ceru, ka padoma klausās, ka mēs par to patiešām diskutēsim, bet īstenībā esmu ļoti skeptiski noskaņots. Bilderkungs, paldies. Nākošais runātājs uz divām minūtēm ir Marīza Matiesa Goja grupas vārdā. Paldies priekšsēdētājiem. Ministrs eh, kundze. Mēs eh, šajā nedēļā saņēmām informāciju caur apvienotajām nācijām par, par bojā gājušajiem Sīrijā, par tūkstošiem bēgļu, un tādu būs aizvien vairāk. Mēs eh, saskaramies ar dramatisku situāciju, bet tās nav tikai trauksmes signāls. Tas, tas ir jākonstatē, ka um, starptautiskā sabiedrība ir piedzīvojusi neveiksmi. Un tas attiecas uz organizācijām tādām kā NATO, uz uh, tādām struktūrām kā Eiropas Savienība. Neraugoties uz visu pieliktiem pūliņiem, situācija Sīrijā turpina pasliktināties. Un pie varas ir nežēlīgs, antidemokrātisks Asad režīms un vairākas Eiropas Savienību uh, valstu valdības gadu gaitā bija sabiedroties šiem režīmam. Arābu pavasaris un tautas kustība, uh, kuras absorbējās politiskās um, un militārās grupās, kas finansēts no ārpuses, uh, noved pie šī rezultāta Sīrija ietekmē ne tikai iekšējais gars, bet arī iejaukšanās no ārpuses. Intereses un ambīcijas nevar būt pretrunā ar Sīrijas iedzīvotāju centieniem. Ir jāpārtrauc šis karš. Mēs apzināmies, ka situācijas pasliktināšanās Sīrijā ir ļoti smagi iedzīvotājiem. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāveido politika, kas atbalstītu demokrātiju un mieru vidējos austrumos ir jāveido tāda politika, kuram nedotu iespēju oportunistiem iejaukties šajā konfliktā. Ir jādomā, kā problēma var atrisināties, kā, rīko, atrisināt, kā rīkoties, un ir jāpārtraukts šī e, e, humānā katastrofa. Paldies! Nākošais runātais Filips Klejs uz pusotru minūti, kurš e, uzstāsies pie grupām nepiedarošu deputātu vārdu. Paldies priekšsēdētājiem! arvien skaidrāk kļūst redzams, kā eiforija šajā parlamentā par arābu pavasari ir bijusi īstenībā ļoti naiva ar tādām ideoloģiskām klapēm uz acīm esam raudzējušies uz to. To var tagad droši teikt. Tā ir bijusi sekulāra diktatūra, un e, tagad tā tiks aizstāta ar daudz ļaunāku, ar islāmismu diktatūru, kas īstenos šariātu. Un ir samērā pārsteidzoši un dīvaini, ka šajās nedēļas beigās bija jāklausās, ka Eiropas Savienība 5 miljārdus eiro sniegs uh, kā atbalstu musulmaņu brālībai Eģiptē. Arī Sirijā ir tāda, tāds pats risks, ka šāds risks atkārtosies vēlreiz, šāds pats scenārijs. Var es gribētu teikt, ka šī režīma noziegumi, ko ir veicis Asada režīms, ir uh, tādi noziegumi, kas ir jānosoda, un mums patiešām ir uh, jācenšas izvairīties no tā, lai Alkaīda vai arī kādas uh, tai tuvas grupas Sirijā varētu iesakņoties Asad režīmām tagad vairs nav monopola uz eh, šādiem vardarbības noziekumiem. Ir arī opozīcijas grupas, kas arī ir veikušas asins izliešanas vardarbību un nav ievērojuši cilvēktiesības. Tādēļ ļoti svarīgi, lai mēs Eiropa to ņemtu vērā. Paldies! Paldies, Klaiskungs! Ar šo uzstāšanos mēs esam uzklausījuši runātājus no politiskajām grupām. Un Mūsu debats noslēgumā vispirms došu vārdu komisārei Georgijevai. kuru uh, savā, ar savu stāšanos jau pieminēja vairāk kolēģi, un pēc tam Otrkārt, došu vārdu ministrei Kreitonei, kura izteiksies komisijas vicepriekšsēdētājs un augstās pārstāvs vārdā reaģējot uz runātāju sacīto. Tātad vispirms dodu vārdu komisārai Georgijevai. Paldies. Priekšsēd. Ļaujiet man sākt ar jautājumu par to, kur virzās humanitārā krīze Sīrijā. Diemžēl no ļauna uz ļaunāku, un pats jaunākais vēl tikai priekšā. Pēdējo nedēļu gaitā esam novērojuši ļoti būtisku situācijas pasliktināšanos Sīrijā. Un tajā vainojam trīs faktori. Pirmkārt, arvien intensīvākas kaujas, otrkārt, ekonomiski Tie apstākļi ir kļuvuši tagad jau katastrofāli, un treškārt, ziema šogad, diemžēl, ir bārga, un tas ļoti eh, nopietni skar cilvēks. Runājot par kaujām, tās ne tikai ir kļuvušas karstākas, bet ļoti bieži arī notiek kara noziegumi un Asada režīms ir atbildīgs par šo noziegumu vairākumu, taču arī pretējā puse tādus veids. Un tas humanitārās palīdzības piegādi vēl vairāk apgrūtina. Otrakārt, kas arī skār cilvēkus. Tie ir faktori, kā uh, degvielas un pārtikas cenu pieaugums, pārtikas trūkums. Mēs tagad saskarāmies ar badu e, tādās vietās, kur notika viskarstākās kaujas, kā Alepo, Iglip, Hama un Homs. Šādos apstākļos mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai cilvēkiem piegādātu palīdzību. Un es gribētu īpaši pievērsties komentāriem no Flotras kundzes puses. Kā tad īsti darbojas ēs atbalsts Sīrijai? Jau no paša krīzes sākuma mēs esam trīs veidos centušies palīdzēt. Proti, mēs esam galvenais donors, vienīgais, kurš ir valstī pašā pārstāvēts, un arī esam ļoti aktīvi humanitāri Uh, caur Sīrijas humanitāro fórumu argumentējuši daudz reizes. Sadarboties arī ar opozīcijas pārstāvjiem, esam prasījuši ievērot startotiskās humanitārās tiesības, lai cilvēki vismaz nemirtu šo likumu nezināšanas dēļ. Pateicoties mūsu iesaistēji, esam eh, varējuši palīdzēt uh, Sīrijas iedzīvotājiem krietni labāk nekā sākumā. Sākumā Asads tikai ICRC atļāva uh, savā valstī būt klāt, taču mūsu nenogurstošie centieni ir palīdzējuši nodrošināt astoņas starptautiskas organizācijas, tā skaitā septiņas no ES, darboties Sīrijas iekšienē un vairāk nekā deviņas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Galvenokārt pilsoņu organizācijas, pašorganizācijas eh, palīdz mums šo pas, eh, pārbalstu sniegt ar Sīrijas sarkanā pusmēnesi palīdzību. Asats gribētu, lai viss palīdzība tiek virzīta caur Sīrijas sarkano pusmēnesi, taču mēs esam jau sen uh, šim punktam pāri, un šodien viens no trim sīriešiem saņem palīdzību pateicoties mūsu centieniem. Eh, skaitļi jau šeit izskanēja, taču tas viss arī pateicoties tam, ka mēs eh, izdarām centienus, lai humanitārie darbinieki varētu labāk strādāt. Mēs sadarbojamies ar opozīciju, mums ir bijuši ļoti daudzi, eh, daudz tikšanās ar ehm, opozīcijas atbalsta uh, Eh, zāru, kas ir eh, ar centrālo biroju Kairā, un mēs sniedzam eh, bēgļiem atbalstu, esmu divreiz bijis reģionā, tas tiešām lauž sirdi redzēt, kas notiek. Atceros, ka es runājos ar vienu jaunu sīrieti, kas tagad ir bēgle Jordānijā, kas tagad jau divus gadus nav varējis apmeklēt skolu. Es domāju par dzīvēm, kas ir izpostīts, ne tikai par cilvēkiem, kas ir miruši, bet arī par tiem, kur nākotne ir izpostīta. Eh, izglītības sistēmas ir uh, pazudus. Vairāk nekā 100, 700 skolas tagad ir uh, iekšēji padzītot uh, cilvēku mājvietas, imunizācija, vakcinācija praktiski ir apstājusies. Jā, mēs saskaramies ar milzīgu apjoma humanitāro krīzu un absolūti nepieciešams smagi strādāt, lai šī krīze varētu tikt izbeigt, un diemžēl eh, humanitārā palīdzība to nevar izbeigt. Tas ir politiķu rokās. Daži šeit ir iestājušies par militāru risinājumu. Mēs esam bijuši Lībijas krīzē, un var jums sacīt, Sīrija nav Lībija. Sīrija ir daudz, daudz spēcīgāk militāri. Kad es runāju ar cilvēkiem reģionā, viņi man saka, ja būtu militāra iejaukšanās, tad ķīmiski ieroči tikt izmantot. Un humanitārās sekas būtu daudz ba, eh, sliktāks nekā tas, ko mēs pat labi redzam. Militārs risinājums tas nedos rezultātu tādu, kas situāciju uzlabotu. Ir jābūt politiskam risinājumam. Mums visiem ir jāpacei savas balsis, lai to atbalstītu. Un es gribētu beigt savu runu, sakot, mēs esam bijuši arī vadoši, gādājot par to, lai būtu augsta līmeņa uh, uzmanību uz humanitāro krīzi, ģenerāls sekretārs sarīkos sanāksmi Kuveitā ar emīru palīdzību 28. janvārī. Mēs es esam atbalstījuši, ka šādai sanāksmē jābūt, jo ir nepieciešama palīdzība tādā apjomā, kas līdz šim nav redzēts, un 23 no 27 dalībvalstīm ir, tas viņām dar godu, plašu palīdzību snieguši Sīrijas tautām. Mēs esam divreiz savu pilsoniskās palīdzības mehānismu iedarbinājuši. Astoņas dalībvalsts ir Turcijai un Jordānijai sniegušas palīdzību, un uh, ja viņas tiktu aicināts vēlreiz, atkal viņas palīdzētu. Taču visiem ir jādod savs ieguldījums problēmas risinājumā, jo, diemžēl, politiskais risinājums, kas ir vienīgais, patiesībā vēl nav pie apvāršņa. Un es baidos, ka tas nozīmē, ka miljoniem sīriešu uh, viņiem tas nozīmē ciešanu turpināšanu, un ir ļoti nopietns risks, ka arī kaimiņu valsts var tikt tāpat skārtas. Taču gribu apstiprināt parlamentam, ka komisijas humanitārā komanda ir iesaistīta cilvēku riskā savām dzīvēm. Man ir e, darbinieki, uz kuriem ir šauts, e, no humanitārās palīdzības darbiniekiem 15 cilvēki ir e, nogalināti, daudz ir ievainot. Mēs neatlaižamies. Mēs Eiropas apņēmību parādam, lai nevainīgiem cilvēkiem nebūtu jācieš, cik mēs varam, tik arī palīdzam. Paldies! Paldies, komisārs kundze, un noslēgumā dosim vārdu ministrei Lusindai Kraitenai. Paldies! Uh, vispirms es gribētu pateikties visiem deputātiem par ļoti konstruktīvo debati laikam jau mums visiem ir kopējis tas, ka mēs esam ļoti nobežījušies un saprotam, ka situācija ir ļoti steidzīgi jārisina. Situācija ir šausmīga, un tas uh, arī ļoti spilti izskanēja komisārs runā. Panākumi būs tad, ja visas ES iestādes sadarbosies un visa startautiskā sabiedrība patiesībā Tikai tad mē, mēs radī, e, varēsim rast politisku risinājumu, kā arī komisāra sacīja. Es vēlējos vienkārši vēl reaģēt uz dažiem jautājumiem, kas izskanēja debatē, atvainojot, ja es uh, piemirsīšu e, kaut ko. Sākšu ar to, ka piekrītu izskanējušam nosodījumam par uzbrukumu Alepo universitātes teritorijai vakardien. Es pārliecināta, ka visi klātesošie piekrīt šim nosūdījumam. Un piekrīt arī Salafrankas kungam, ka ir potenciāli katastrofa, cilvēku dzīves zaudēšana, humanitāras krīzes padziļināšanās, ja šis konflikts turpināsies un nebeigsies. Tādēļ mums ir jādivkāršo savu pūliņu. Un konkrēti atbildot uz jūsu jautājumu par sarunām Ženēvā. Trīs pušu sanāksmi, kas notika, ES tur nebija pārstāvēta. Šī bija otra šāda veida sanāksme starp Brahimī kunga, ASV un Krievijas pārstāvjiem. Tas atbilst Brahimī kunga plānam šo sarunu uzturēt starp trim pusēm, mēs to saprotam. Uh, taču mēs pastāvīgi kontaktējamies ar viņu un viņa darbiniekiem, un mūs pastāvīgi informē par progresu, kur viņš gūst diskusijās, dialogā, un tāda ir es apņēmība turpināt uh, palīdzēt visur, kur vien varam. Atbildot, de Keizers kundzei, ES piedalās visos centienos, kas attiecas uz atbildīgumu, kas ir vērsts uz atbildīgumu gan Ženēvā, gan Ņujorkā, un to darīs arī turpmāk. Schākes kundze, atvainojiet, ja es kādu vārdu nepareizi izrunāju, sakrunātāji, un uh, Flotres kundze Uh, kritizēja dažādus trūkumus, un mēs visi apzināmies šos trūkumus. Vai tie būtu diplomātiskajā vai humanitārā jomā. Uh, šis process nav ideāls, šaubu nav, taču mēs nedrīkstam arī pārlieku vienkāršot situāciju. Dažkārt ir viegli to darīt. Mums ir jāaplūkā viss iespējamās iespējas, aspektus, kā sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, kā komisāra Georgievi norādīja, un ar civilām organizācijām, pilsoņu organizācijām, lai redzētu, kā mēs viņus vislabāk varam atbalstīt un panākt, ka humanitārā palīdzība sasniegt savu mērķu, proti civilizotais, kas cieš vairāk iemeslu dēļ, kurus pieminēja deputāti, kā arī komisāri. Un pie šiem apstākļiem ir jāmin arī bargie laika apstākļi. Mēs ļoti konkrēti izdarām šos pūliņus, ļoti koordinētā veidā darām visu, kas ir mūsu varā, lai atbalstītu civiliedzīvotājs šī apņēmība. No mūsu puses turpināsies. Kopsavilkumā vēlētos sacīt, ka sadarbība starp Eiropas parlamentu un pārējām es iestādēm ir ļoti svarīga, lai diendienā atbalstītu humanitāri cilvēdzīvotājs, kā arī politisko spiedienu turpināt. Mums ir jāizmanto katra iespēja, kas pavērās sniegt atbalstu un atbalstīt opozīciju, un cilvēdzīvotāji jāaizsargā labāk tāda ir tūlītējā steidzamā nepieciešamība. Mēs pieliksim pūliņus, lai mūsu pūl, uh, atbalsts būtu efektīvāks, pārskatīsim sankcijas nākamā ārlietu padomas sanāksmē, un kas attiecas uz mūsu reģionālās sadarbības centieniem, mēs arī strādājam pie tā, lai Sīrijas konflikta, uh, uh, lai tas, ka tā, tas pāriektu pār robežām, uh, neiestātos. To pieminēja vairāk deputāti. Lai reģions netiktu destabilizēts vēl vairāk, jo tas jau tā ir pietiekoši nestabils. Paldies! Paldies, ministrs Kundze, ar jūsu uzstāšanos. Mēs beidzam šīs debatas un mēs pāriem pie mūsu darba kārtības nākošā punkta, kas ir kopīgās debates par sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību.